Good afternoon, dear colleagues, speakers, ladies and gentlemen. Welcome to. Kolēģi, dāmas un kungi, cienījami viesi. Mums notiks uzklausīšana par um, Schengens uh, zonas nākotni. 16. gadā notika pirmā uzklausīšana par šo tēmu. Šī ir nākamā uzklausīšana, un tas pierāda, ka Lība komitejai Schengen zonas funkcionēšana ir ļoti svarīga lieta. Tas liecina arī par to, ka situācija ir attīstījusies uz priekšu kopš 2016. gada, runājot gan par tehnisko pusi, gan par likumdošanas pusi. Schengen zona joprojām pakļauta lielam spiedienam, runājot par drošības um, apstākļiem. Dažas valstis atkal ieviesušas iekšējās kontrolas, lai labāk kontrolētu mm, situāciju. Uh, tika ieviesti papildu drošības pasākumi, kas ir spēkā nu, jau gan trīs gadu, un uh, tagad uh, robežu piekrastes um, um, aģentūra veic um, Uh, kontrolas pasākumus uh, uz um, ārējām robežām, ir ieviesta ieceļošanas izceļošanas sistēma, ceļošanas datu informācijas sistēma, uh, Schengens informācijas aktualizētā sistēma, tiks piemērots arī aktualizētais Schengenas mehānisms, ko papildināja ar um, uh, jaunām datu analīzes metodēm, un mums jāatzīst, ka tieši brīvā pārvietošanās Schengena zonā ir galvenais sasniegums. Eiropas Savienībā to ik viens eh, var izjust un novērtēt, un eh, izaicinājumi, kas eh, ir mums priekšā, neļauj, nedrīkst ļaut mums iegrožot šo Eh, tik grūti izcīnīto nu, brīvību. Nu, protams, var runāt par drošību un migrāciju, un te padoma īpaši izceļas un eh, rada problēmas. Eh, protams, saprotu, ka runāt ir viegli, un problēmas tomēr ir faktiskas, bet 18. gadsimta Benjamins Franklins teica, tie, kas atsakās no pamatbrīvības, uh, lai gūtu nedaudz uh, drošības, kas varbūt ir tāda uh, pavirša drošība, mm, tad uh, šis cilvēks nepelnā nevienu ne otru. Un es nevēlos, lai mēs kā šādi cilvēki ieietu vēsturē. Es vēlos um, rast pareizu līdzsvaru starp brīvo pārvietošanos un drošību. Ja mēs būvēsim vairāk mūru žogu, mm, ieviesiesim vairāk kontrols pasākumu un tā tālāk, nu, tā mēs nepanāks, nepanāksim šo labo līdzsvaru. Mūsu komiteja pēdējo gadu laikā tiešām darījusi visu, lai e, šādu līdzsvaru palīdzētu sameklēt, balstoties uz mūsu pamatprincipiem un vērtībām. Nu, te, protams, runa ir par kopsaucēju. Un uzstāt uz Dublinas regulas e, īstenošanas nepalīdz mūsu kopīgajos centienos. Nu, es tagad arī dzirdu uh, par ideju atkal ieviest uh, pārbaudes, uh, runājot par gaisa robežam, jūras robežam un arī sauszemes robežam. No Bulgārijas, no Rumānijas es dzirdu tam līdzīgas idejas, un uh, man interesē, ko jūs par to domājat. Tas ir kaut kas jauns, kas tagad izskan, un šī inovācija būtu tāda apšaubām. Apša... Pagājušo septembrī mums bija diskusija par šo tēmu, un uh, daudz parlamentārieši uh, teica padomas adresē, mm, ka, lūk, tieši Rumānija un Bulgārija šādā ziņā tiek diskriminētas un uh, ka tas nav saskaņā ar Schengens uh, valstu kopienas principiem un Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tātad šodien vēlamies veikt inventarizāciju, paskatīties, kas ir noticis, izvērtēt uh, uh nā, turpmākos soļus. Parlaments organizē šo uzklausīšanu, lai runātu par Schengenas zonas statusu quo un runātu par uh, to pasākumu efektivitāti, kā tiek vai netiek īstenoti. Prieks, ka augsta līmeņa viesi ir piekrituši viesoties šodien mūsu uzklausīšanā, runājot gan par Eiropas Savienības augstām amatpersonām, gan par viesiem no akadēmiķu aprindām. Daži vārdi par procedūru. Pirmās sesijas beigās gaidām jautājuma atbilžu sesija ar uh, parlamenta kolēģiem. Un uh, pēc tam notiks arī uh, augsta līmeņa diskusija augsto lī, augsta līmeņa viesus vidū. Šī uzklausīšana tiek straumēta un uh, viss, kas te izskan, tiek ierakstīts. Vēlos pievērst uh, jūsu uzmanību arī šim faktam. Nu, tagad uh, sāksim runāt eh, par Schengenas zonas mm, situāciju. Eh, pie mums ir eh, Krums Garkovs no Eulisa un Sergio, doktors Sergio Carrera, kas pārstāv tieslietu um, iekšlietu uh, nodaļu komisijā. Mēs gaidījām arī Viktoru Negresku, uh, kas ir Rumānijas uh, Eiropas lietu ministrs, bet viņš šodien tiks aizstāts. Viņš nevarēja ierasties. Jātājums ir, vai uh, Schengena zona uh, var sevi pasargāt no krīzēm, kas ir gaidāmas uh, nākotnē. Mēs lūdzām Eiropas politikas eh, studiju centru sagatavot attiecīgo pētījumu un padalīties mums secinājumos. Līdz ar to dodu vārdu doktoram Sergio Karēram desmit minūtēm. Paldies un labdien visiem, labdien godātie deputāti, priekšsēdētāja kungs, prieks piedalīties šajā sanāksmē, šajā uzklausīšanā šodien un eh, pastāstīt eh, par pētījumu, ko ir veicis CEPS jūsu pasūtījumā. Runājot par situāciju Schengenas zonā, mēs tiešām aplūkojām situāciju pēdējo divu gadu laikā. Daudz kas ir noticis, padalīšos mūsu izdarītajos secinājumos. Lībe komiteja pasūtījusi šo uh, pētījumu un uh, man blakus arī Marko Stefans, Čunluks un Marija Vasalutē ir uh, pētījuma līdzautori. Kādi bija mūsu jautājumi, sākot veikt šo pētījumu? Pirmkārt, vai tiešām Schengena sistēma izturīga pret krīzēm? Nākamais jautājums, vai, vai Eiropas Savienība var iet tālāk nekā paredzēt um, vien, tikai krīzes rēģēšanas politiku? Un trešais, kas uh, gaidāms uh, turpmāk, kāda attīstība gaidāma turpmāk, runājot par Schengenas zonu. Par ko mēs esam aplūkojuši? Pirm, pirmkārt, iekšējo kontrolas pasākumu uh, uz iekšējām robežām atklieviešana, Frontex rīcība un uh, um, tas, kādā veidā šī kontrola tiek um, īstenota. Mēs redzam, ka piecas dalībvalstis joprojām īsteno šīs uh, pārbaudes uz, uz kontrolēm, un 2017. gada novembrī laiks īstenībā ir beidzies. Un tagad eh, šīm valstīm jāsāk atkal īstenot brīvās pārvietošanās nosacījumi. Eiropas komisijai jāizdara spiediens uz šiem valstīm, lai eh, eh, šīs iekšējo robežu kontroles būtu pamatotas. Un uh, pamatotas kontrolas nozīmē, ka tās ir nepieciešamas un proporcionālas. Un tagad mēs uh, esam izskatījuši iespējamus šo valstu argumentus. Teiksim, sekundārās pārvietošanās risks. Mm, mēs esam izvērtējuši risku, šo risku un to, kā valstis to uztver. Uh, Nu, īstenībā ir uh, iekšējais drošības risks, un tā ir viena lieta, un uh, otra lieta ir uh, patvērumu meklētāju radītais risks. Un, ja runa ir par patvērumu meklētājiem, tad drīzāk jāreformē Eiropas Savienības Dublinas sistēma un pārmitināšanas sistēma. Citādi mēs secinājām, ka Schengenas sistēma uh, ir izturīga pret krīzēm. Nu, vienīgais uh, patvērumu meklētāju sistēma tik labi nedarbojas šobrīd, un varbūt Schengena sistēma kļūsi par ķīlnieci, jo patvērumu meklētāju mm, sadalījumu, sadalījuma mehānisms pagaidām netiek eh, labi īstenots. Un te būtu jāreformē arī EASO eh, e veiktie pasākumi un eh, viss EASO birojs, lai atrisinātu šo piecu valstu problēmas. Komisija ierosina regulu, lai grozītu Schengens robežu kodeksu, pagarinot uh, uh, spēkā esošā kodeksa um, derīguma termiņu, ierosinot uh, uh, pārbaudes uz robežam, kas būtu balstītas uz faktiska riska. Un uh, tiek ierosināts arī Schengenas izvērtējuma mehānisms, un mēs vēlamies, lai šis mehānisms būtu balstīts tiešām uz faktiem, nevis uz riska novērtējumu, jo riska novērtējums nevienmēr uh, ir savietojams ar reālo situāciju. Un tāpēc mūs tieši fakti vairāk interesē. Un tāpēc um, mēs arī ierosinām šo Schengens izvērtējumu mehānismu, kur jau ir uh, paredzēta iespēja novērtēt situāciju uz robežam. Un uh, ar šo regulas priekšlikumu tagad varētu spēcināt šo Schengenas izvērtējumu mehānismu un to padarīt relevantāku, papildinot to arī ar sūdzību izskatīšanas mehānismu. Otrais uh, jautājums, ko izskatījām, ir uh, policijas veiktās uh, pārbaudes. Komisija rekomendē proporcionālās policijas uh, pārbaudes, lai palīdzētu šīm piecām valstīm. Atgādināšu, ka policijas pārbaudes nav pielīdzināmas robežu kontrolēm. Rekomendācijām jāņem vērā tiesas līmeņa atzīmes Šajā ziņā nesenā tiesas uh, lietas spriedums uh, C916 uh, krimināllietā pret A no 17. gada jūnija, un tur ļoti skaidri norādīts, kā jāveic šīs pārbaudes. Ņemot vērā policijas iestāžu profesionālo atbildību, bet arī Schengens robežu kodeksa darbības jomu ievērojot. Tātad lai pro policijas pārbaudes uh, būtu proporcionālas, jāņem vērā, ka tās var būt diezgan elastīgas, bet te var sajaukt uh, svarīgas lietas, proti, kas relevanti uh, valstīm, tātad policijas iestādēm uh, valstīs un uh, personām, kas tiek uh, kontrolētas. Uh, Un te ir ļoti rūpīgi jāskatās uz to, cik pārbaužu notiek, uh, kāda ir pārbaužu darbības joma, tātad aptvērums un uh, kas ir mērķa grupa. Vēlamies izmantot Schengens informācijas sistēmu, lai uh, uzraudzītu policijas veiktās pārbaudes. Daudz runāts par datubāzēm un sastarpējo savietojamību. Jautājums bija, kam ir garantēta piekļuve, piekļuve kam, kādam nolūkam. Tieši nolūks un uh, mērķu limitējošais princips, kā arī privātums, šeit ir tas uh, uzkrītošais elements, un te jāpiemina neusticēšanās uh, migrācijas iestādēm, patvēruma birojiem, policijai, Un cēlonis e, šai, tam, ka cilvēki neusticas iestādēm, bieži ir šī sastarpējā savietojāmība, jo tad ir vēl grūtāk e, gūt šo pārskatu atbildību un saprast, kam ir e, piekļuve kādā līmenī. Tagad, eh, ja vairākas datubāzes tiek sast, ir sastarpēji savienojamas un policija var ieskatīties katrā datubāzē, vai joprojām ir iespējama sūdzību objektīva izskatīšana un kas notiek ar eh, datiem, kas glabājas datubāzēs. Tad te viens laids eh, kaut kur ir pazudis. Un mūs interesē šī robežu piekrastes sardze. Uh, šis mehānisms, šī struktūra, kas nesen tika izveidota, tas ļoti labs progress. Un um, mēs uh, sagaidām no šīs struktūras profesionālismu, rīkojoties, uh, strādājot uh, Eiropas Savienībā un ārpus tās, veicot uh, kontrolas uz robežam. Mēs uh, redzam, ka Frontex uh, klātbūtnē notiek labāka informācijas apmaiņa starp uh, valstu kompetentajām iestādēm. Protams, um, jaunajam Frontexam joprojām ir izaicinājumi, mm, jo šī aģentūra ir atkarīga no dalību valstīm un uh, ar te jāņem vērā atsevišķo valstu pašmāju situācija un šīs atkarības cēloņi. Līdz ar to jābūt realistiskiem runājot uh, par to, ko varam sagaidīt no Frontex. Piemēram, Frontex uh, sūdzību izskatīšanas mehānisms joprojām nav objektīvs. Uh, varbūt jāskatās, lai pamatiesības sargam būtu vairāk elastīguma un vairāk kompetenču, lai pētītu Frontex aktivitātes uz vietas. Un uh, pēdējais um, elements, ko skatējam, ir uh, uh, border fences fenomens. Mūri un žogi uz robežam. Mēs tiešām bijām pārsteigti par to, ka šis fenomens uh, pastāv, uh, kaut arī tas nav uh, savienojams um, ar uh, pamattiesību darba programmu, un uh, mēs redzam, ka dažās valstīs uh, tas darbojas, un mēs vēlamies, lai tiktu pievērsta pastiprināta uzmanība šiem mūriem un žogiem, jo tas, uh, principā, ir trauksmes cēlonis. Tātad mūsu secinājumi ir tādi. Ministrijas, eh, iekšlietu ministrijas eh, cenšas eh, apgriezt Lisabonizāciju, Lisabonizācijas procedūru un vairs neizmanto krīzes koncepciju. Tā, jo, ja tas tiktu darīts, tas. Um, izjauktu mūsu panākto tiesisko noteiktību. Un, kā jau teicu, secinājums ir tāds, ka Schengen sistēma ir izturīga pret krīzēm. Un problēma nav Schengenā, problēma ir patvēruma likumdošanā. Mums uh, jāatsakās no Dublinas uh, regulas, Dublinas likumdošanas, no automāta un uh, jā. Ja izvēles eh, automātisks eh, sadalījuma mehānisms, kas eh, atrisinātu sekundārās pārvietošanās riskus, un tad, protams, patvēruma aģentūra būtu tā iestāde, kas palīdzētu, teiksim, tādām valstīm kā Austrija, kur ir nopietnas problēmas ar migrāciju joprojām. Paldies Karērā kungam par šo visaptvarošo prezentāciju, un tagad Eh, došu eh, vārdu eh, Bujanģī kungam, kas pārstāv Rumāniju šodien, lūdzu. Čemen. Es paldies priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels prieks un gods šodien jūs uzrunāt Eiropas lietu ministra Negresko kunga vietā. Viņš ļoti gribēja šodien ierasties, bet uh, um, bija um, tādi iemesli, kas uh, viņam neļāva atstāt Rumāniju un ierasties šodien šeit. Tātad vēlreiz paldies par šīs uzklausīšanas uz organizēšanu un par to, ka diskutējat par šo jautājumu, kas ir tik svarīgs mūsu valstī. Šengenas zona ir uh, būtisks pīlārs Eiropas integrācijai, un Rumānija ir apņēmusies to sargāt un stiprināt. Mūsdienās mēs ļoti daudz runājam par Eiropas nākotni, Un tas lielā mērā ir eh, saistīts arī ar, ar eh, efektīvu Schengen zonu. No nu, šāda skatu punkta Schengen zonas ir, eh, zona ir viens no tiem projektiem, kas raksturo Eiropas vienotību, un tāpēc mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai to saglabātu un nodrošinātu līdzsvaru starp brīvu pārvietošanos un drošību, bet to varam sasniegt tikai īstenojot vienot Schengens ietveru, kur ir jāiekļauj Rumānija un Bulgārija. Mana, valsti, mana valsts aizvien uh, ir turpinājusi piedalīties sarunās kā uh, aktīvs partneris un arī pieņemot pasākumus, lai aizsargātu pēc augstākiem standartiem Eiropas ārējās robežas. Un tāpēc gribētu uh, pastāstīt par galvenajām iniciatīvām un pasākumiem, ko dara Rumānija, kas tieši ietekmē migrāciju, iekšējā drošība Eiropā un arī mūsu ieguldījumu Eiropas aģentūrās. Uh, Runājot par Schengens pārvaldību un Eiropas Savienības iekšējo drošību, Rumānija kopā ar citām dalībvalstīm aktīvi ir iesaistīta diskusijās par to, kā uzlabot Schengens pārvaldību. Mērķis ir atjaunot Schengenas uh, veiksmīgu darbību, lai tas nāks par labu viso, visiem mūsu pilsoņiem un viņu drošībai. Uh, Rumānija ir viena no aktīvākajām dalībvalstīm, kas ar ekspertiem piedalās uh, apmeklējumos uh, citās dalībvalstīs visos novērtēšanas līmeņos. Mēs ieguldām uh, daudzu ekspertu darbu, um, un uh, citi piemēri ir um, 454 regulas pieņemšana Rumānijā, un šeit mēs uh, Eh, atbalstījām sistemātiskas pārbaudas, jo tas ir, mūsuprāt, būtisks pasākums, lai nodrošinātu ārējo robežu drošību. Rumānija ir viena no pirmajām dalību valstīm, kas ieviesa veiksmīgi aerosursu sistēmu. Mūsu valsts uh, sniedz informāciju no robežām par um, notikumiem uz robežām, um, tā skaitā arī uz gaisa robežas. Attiecībā uz drošības ietveru Eiropas Savienībā Rumānija atbalsta uh, viedās, uh, viedo robežu pakets pieņemšanu uh, Eiropas ceļojuma autorizācijas sistēmu, Schengens informācijas sistēmu, um, Eirolisa mandātu, un tai pašā laikā um, mēs bijām otrā Eiropas Savienības dalībvalsts pēc Francijas, kas izveidoja Nacionālo PNR, um, tātad pasažieru datu reģistru. Uh, Un uh, ir svarīgi pieņemt uh, arī juridisko ietvaru, lai Rumānija un Bulgārija varētu pilnībā ieviest jaunos drošības instrumentus, lai uh, nebūtu pārāvumi uh, Eiropas Savienības drošības ķēdē. Um, pateicoties mūsu kopīgiem pūliņiem, ārējās robežas ir drošākas, un uh, tas ir skaidrs, ka sadarbojoties ir iespējams panākt gan uh, drošību, gan brīvu pārvietošanos Migrācijas krīzes kontekstā Rumānija ir parādījusi, ka tā ir pilnībā gatava uzņemties savu daļu atbildības Eiropas līmenī. Saskaņā ar lēmumiem, kas tika pieņemti 2015. gadā, um, Rumānija ir apņēmusies uh, uzņemt uh, 4180 bēgļus uh, cilvēkus, tātad, uh, un uh, vai no nu sīriešus, uh, no Turcijas. Uh, vai eh, no Grieķijas vai Itālijas uzņemt cilvēkus. Un eh, šobrīd esam 728 cilvēkus uzņēmuši no Itālijas un Grieķijas. Eh, un viens no svarīgākajiem ir šis mūsu solījums uzņemt noteiktu skaitu cilvēku. Mēs 43 bēgļus 2017. gadā uzņēmām no Turcijas, 2018. un 2019. gadā Rumānija turpinās piedalīties pārmetināšanas pūliņos, kas tiks īstenot Eiropas Savienības līmenī. Runājot par mūsu ieguldījumu Eiropas Savienības aģentūrās, Rumānija šeit ļoti aktīvi ir parādījusi savu darbību. 2016. un 2017. gadā Rumānijā bija viens no lielākajiem ieguldījumiem Frontex misijā, runājot par ekspertiem un aprīkojumu, kas tika nodots Eiropas līmenī. 2018. gadā mēs turpināsim savu aktīvo darbību un um, piedāvāsim mūsu aprīkojumu un personālu operācijām uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Mēs arī e, konsekventi atbalstām Eiropas e, patvērumu atbalstu biroja darbu. E, mēs esam došu svarīgu ieguldījumu ar ekspertu starpniecību. Um, un arī Itālijas, eh, Grieķijas un Bulgārijas atbalsta plānos esam devuši savu ieguldījumu 2016. un 2017. gadā. Šogad Rumānija ir gatava piedalīties EASO plānos Grieķijā, Itālijā un citās valstīs ar ekspertiem, eh, kas var identificēt eh, neaizsargātas personas un runājot arī par to, lai noteikti, kura dalībvalsts tad ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības procedūras īstenošanu. Kas attiecas uz terora draudiem, uh, Uh, Rumānija vienmēr ir spēcīgi atbalstījusi pasākums, kas ir jāveic, lai uh, uzdro, uzlabotu uh, Eiropas pilsoņu drošību, gan Eiropas līmenī, gan ar partneriem no nu, ārpus Eiropas Savienības. Un visi Eiropas partneri atzīst mūsu ieguldījumu, lieliski sadarbojoties ar Rumānijas um, iestādēm, runājot par uh, ārvalstu kaujinieku atgriešanos mūsu valstīs. Tad, uh, Rumānijas iete, e, iesaiste visās jomās, kas ir saistīts ar drošību, parāda to, cik aktīvi mēs šeit darbojamies. Rumānija e, nodrošina visas Eiropas Savienības drošību. Uh, Eh, dot savu ieguldījumu tajā. Komisija vienmēr ir teikusi, ka Rumānija un Bulgārija jau ir izpildījušas visus kritērijus, lai iestātos Schengen zonā, un Eiropas parlaments arī atbalsta šo te izstāšanos, iestāšanos, un es eh, atzinīgi novērtēju komisijas un parlamenta viedokli, un eh, mēs esam pateicīgi jums par šo atbalstu un ceram, ka tas tiks sniegts arī turpmāk. Uh, Komisija ir uzsvērusi, ka Rumānija un Bulgārija pilnībā jāintegrē Schengenā, jo tikai kopīgi mums izdosies nodrošināt spēcīgāku Schengen zonu. Un tomēr padomē vēl nav vienprātības par Rumānijas un Bulgārijas uh, iestāšanos Schengen zonā, neskatoties uz to, ka visi novērtējumi ir beigušies pozitīvi un kritēri ir izpildīti. Mūsu iestāšanos vajadzētu uh, skatīt, kā uh, Uh, Schengen zonas konsolidācijas pasākumu. Tas varētu būt politisks signāls, lai stiprinātu uh, Schengens projektu ticamību. Dāmas un kungi, Rumānija arī uh, šobrīd atbalsta Eiropas projektu konsolidāciju un mūsu vīzija ir ļoti spēcīga un proeiropeiska. Uh, jeb kāds cits scenārijs būtu pretrunā mūsu ambīcijām un principiem, kurus vienmēr esam aizstāvējuši. Mēs turpināsim rīkoties solidāri un atbildīgi, uh, Atzīstot, ka mēs nevaram pieļaut nekādus drošības pārkāpumus, runājot par Eiropas pilsoņu drošību, un mēs ceram, ka visi iesaistītie apzināsies, cik svarīgi ir pēc uh, iespējas drīzāk pabeigt Schengens paplašanāšanos. Mēs esam gatavi turpināt dialogu ar visām dalībvalstīm, lai saņemtu pozitīvu lēmumu uh, Eh, šajā jautājumā un apliecinu jums vēlreiz, ka mēs pilnībā eh, iestājamies par Eiropas vērtībām un ceram, ka jūs mūs atbilstēsiet šajā cīņā. Paldies, Bejončo kungs, par to, eh, tātad, lai stāstītu par informācijas sistēmu. Um, um, Nesenu attīstību vārds Eulisa direktoram. Paldies priekšsādātā godājumai parlamenta deputāti. Es eh, vēlētos sākt ar eh, to, ka es eh, atgādināšu kādu Leha Velesas teikumu. Viņš to izteica pirms apmēram 20 gadiem. Un uh, viņš teica, ka tikai viena Eiropa, un es to redzēju pa līdmašīnas loku. Iespējams, ka viņš nedomāja to Schengen zonu, bet šo, uh, šo teikumu noteikti var piemērot bez robežu teritorijai Eiropā. Uh, Schengens zona nav tikai viens no Eiropas projekta pamatpīlāriem. Tā ir arī ambicioza sadarbības sistēma, un tā arī ļauj pārbaudīt solidaritāti starp Eiropas Savienības dalību valstīm un institūcijām. Tāpat arī ir jādomā par to, kā nodrošināt preču un individu brīvu pārvietošanos kopējā tirgū. Uh, Parastais eh, pilsonis eh, noteikti nezina, ko Schengena nozīmē administratīvā ziņā. Te runa par likumiem, dažādiem mm, administratīviem instrumentiem, kas ļauj funkcionēt šai bezrobežu telpai. Brīva pārvietošanās Eiropā ir viens no galvenajiem vienotā tirgus eh, sasniegumiem. Saskaņā ar nesenu statistiku mobilitāte Eiropā pašlaik ir uh, četras reizes mm, vairāk izplatīta nekā migrācija pārējā pasaulē. Uh, ekonomisko grūtību laikā mums vajadzētu turpināt nosargāt eh, šo mobilitāti, lai Eiropas nākotne nesašķobītos. Mums jo īpaši par to ir jādomā globālās konkurences eh, laikā. Piekļuve Eiropas darba spēkam ir liela priekšrocība Eiropas uzņēmumiem. Tāpat arī Schengen zona saskaras ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Tā ir jābūt atvērtai, tā ir jāpaliek atvērtai, bet tajā pašā laikā tā ir jābūt arī drošai. Mums ir jāatrod adekvāta reakcija uz šo izaicinājumu, un šeit mums vajadzētu ņemt vērā um, pārmaiņu procesus, ko Schengena mūsdienās piedzīvo. Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka robežu pārvaldība, iekšējā drošība un migrācijas pārvaldība mainās, un mēs varam, nevaram um, visas šīs jomas nošķirt, tās visas saplūst kopā. Uh, bet eh, Schengenas eh, funkcionēšana ir atkarīga no informācijas un no informācijas apmaiņas. Tieši tāpēc viens no svarīgākajiem elementiem Schengenas zonas izbūvē un nodrošināšanā nākotnē ir liela apmērā IT sistēmas, kas eh, darbojas visā Eiropā. Eiropa jau ir daudz ko paveikusi. Schengenas informācijas sistēma bija pirmais kompensējošais pasākums robežu likvidēšanai, un tā tas vēl joprojām ir. Pašlaik Schengenas informācijas sistēma ir visspēcīgākā IT sistēma Eiropā. Tā tiek ļoti plaši izmantota tiesība aizsardzības un robeža kontrols nolūkos. 2017. gads rāda, ka eh, SIS-2 eh, tika izmantota vairāk nekā 5 miljardus reižu visās dalību valstīs, un tas ir par 1 miljardu reižu vairāk nekā 2016. gadā. Šis eh, lietošanas palielinājums eh, attiecas arī uz izmantojumu skaitu. Tātad eh, mēs redzam, ka 20% vairāk ir eh, um, panākta šāda informācijas sakritība. The Schengen information uh, system will provide further added value in the fields of border management and internal security. It's the same with uh, visa information system. Tas pats attiecas arī uz uh, vīzu informācijas sistēmu. Tā globāli darbojas jau divus gadus. Tiek izmantotas biometriskās pārbaudes visiem uh, ceļotājiem, kuri iebrauc uh, Schengens teritorijā ar vīzām. Pašlaik mums ir vairāk nekā 50 miljonu vīzu pieteikumu šajā sistēmā. Eirodak ir 6,5 miljoni datu, un tas ļauj mums pabeigt patvērumu sistēmu. Uh, Pašreizējā sistēma noteikti attīstīsies tālāk, jo tai ir jāatbilst mūsu mērķiem, un tāpat arī ir jādomā par politikas mērķu sasniegšanu. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt arī progresu, lai pabeigtu uh, SIS sistēmu un arī Eirodak priekšlikumus. Tas uh, noteikti pie, pievienos uh, vērtību šiem instrumentiem dalībvalstīs. Tas ļaus apaini, apmainīties ar informāciju arī uh, tiesībās sardzības nolūkos. Tas pats attiecas arī uz vīzu priekšlikumu. Attiecībā uz ETIES sistēmu tā noteikti pastiprinās Schengenas sistēmas struktūru, un tas būs uh, īpašs ieguldījums uh, iebraukšanas un izbraukšanas pārbaudēs, un tāpat arī tas ļaus iepriekš uh, izskatīt vīzu pieteikumus pirms iebraukšanas Schengenas zonā. Tāpat arī uh, drošība noteikti uzlabosies. Vajadzētu arī atzīmēt, ka, lai uh, maksimāli izmantotu sistēmu efektivitāti un nodrošinātu pilnu Schengenas sistēmas funkcionalitāti visām dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt piekļuvi, kā arī iesniegt kvalitatīvus datus. Lai nodrošinātu mm, Schengenas sistēmas darbību, mums vajadzētu mm, nodrošināt labāku lielapmēru IT sistēmu darbību, lai informācijas ap, apmaiņa būtu ātrāka. Tieši tāpēc eh, ieteikums par sadarbspēju mums nodrošina vajadzīgās platformas. Šeit Eiropas Savienībā vajadzētu panākt lielāku progresu un nodrošināt, lai esošās un jaunās sistēmas tiktu izmantotas efektīvi. Uh, Tāpat arī ir jādomā par informācijas izmantošanu tikai noteiktam mērķim. Šeit ir vajadzīgi arī konkrēti ierobežojumi. Ir skaidrs, ka sadarbspēja nenozīmē datu bāžu sistēmu vai inter, informācijas dubultošanos. Tie ir runa par efektīvāku sistēmu izmantošanu. Viedu un sadarbspējīgu sistēmu nākotne būs mm, galvenais elements Schengenes sistēmā. Uh, EULISA mērķis ir atbalstīt dalībvalstis eh, to centienos eh, nodrošināt drošību Eiropā. Tieši tāpēc mūsu aģentūra ir kļuvusi par ļoti svarīgu elementu Schengenas izveidē, un tā arī dod savu ieguldījumu Schengenas sistēmas funkcionēšanā. Mēs eh, turpināsim pildīt savu misiju, paplašināsim savu lomu un sadarbosimies arī ar citām um, aģentūrām. Mūsu aģentūra arī pilnībā ievēro Eiropas privātuma datu aizsardzības sistēmu drošības un uh, apstrādātās informācijas prasības. Liels paldies, Kurkov kungs! Tagad uh, es uh, gribētu dot vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties, un pirmā manā sarakstā ir Grapīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos jūs apsveikt Es vēlētos jūs apsveikt par to, ka šīs debatas ir norganizētas, un es vēlētos arī pateikties eh, komisijai. Patiešām nesen tika pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija, kur tika aicināts, lai Rumānija un Bulgārija tiktu iekļautas Schengenes zonā. Un šeit ir eh, runa ne jau tikai par šīm valstīm, bet ir runa par to, ka šīs valstis izpilda visus eh, Schengenes regulas nosacījumus. Es vēlētos sirsnīgi pateikties Karēras kungam. Es patiešām augstu novērtēju viņa teikto. Un es gribētu viņam uzdot arī jautājumu. Karēras kungs cits starpā arī pieminēja, ka lēmumiem ir jābalstās uz faktiem, un nevajadzētu šeit ņemt vērā kaut kādus iespējamus riskus. jo šādā gadījumā darbs vienkārši nevirzās uz priekšu. Es eh, ceru, ka politiķi saprot šo mehānismu. Jā, protams, riski var būt lieli, bet par savu valsti Rumāniju es varu norādīt, ka Rumānijā šie riski ir ārkārtīgi nelieli. Tātad te es runāju par tādu apdraudējumu kā terorista atentāti un tam līdzīgi. Šie riski ir daudz zemāki nekā valstīs, kas mm, mēģina kandidēt uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc nes, neuzskatu būtu kādi, uh, kāds pamats norādīt uh, Rumānijas un Bulgārijas iekļaušanos Schengenas zonā. Ir pagājuši nekā, vairāk nekā desmit gadi, kopš mēs esam Eiropas Savienības dalība valstis. Tāpat arī situācija ir ievērojami uzlabojusies. Domāju, ka šeit saskaramies ar ārkārtīgi delikātu situāciju. Uh, eiroskepse ir pieaugusi. Mums ir jāapskatās arī uz to, kas notiek attiecībā uz Brexitu. Ko tieši mm, mūsu veidotā politika vēlas panākt? Ļoti daudz man jautā, kāpēc mēs vēl ar vienu nesam Schengen zonā. Tas, ka mēs neesam Schengen zonā, ietekmē ārkārtīgi lielu pilsoņu skaitu. Es domāju, ka Eiropas Savienības likumdevējiem vajadzētu pieņemt kopēju lēmumu. Uzskatu, ka ir jāievēro demokrātija un vairākuma princips. Es gribētu jūs aicināt, kolēģi, neizteikties ilgāk par vienu minūti. Nākamais manā sarakstā ir Koeļo kungs. Priekšādātāji. Lielas paldies eh, doktoram Kārēram. Es piekrītu pilnīgi visam, ko viņš teica. Saskaņā ar eh, parlamenta izvērtējumu Schengena nav problēma, tā ir daļa no risinājuma. Un jums ir taisnība, norādot uz to, ka ir eh, jāpieņem arī lēmums par Dublinu. Jūs runājāt par saisti starp Schengens mehānismu un uh, robežu kontrolas uzlikšanu. Kāda tieši jūsuprāt ir šī saikne? Otrakārt jūs atsaucāties arī uz Eiropas komisijas iniciatīvu pār Schengens pārvaldību. Kāds jūsuprāt ir mērķis? Vai mērķis ir pagarināt robežu kontroli? Vai arī šis priekšlikums ir vērtējums pozitīvi? Par Rumāniju. Es piekrītu, jūs esat paveikuši savus mājas darbus gan Bulgārija, gan Rumānija. Un lielākā daļa ekspertu ir apstiprinājuši, ka jums ir taisnība. Parlaments jūs nav nodevis, bet, kā jūs norādījāt, problēma ir ar vienprātību padomē. Pašlaik ir Bulgārijas prezidentūra. Mēs aicinām Bulgārijas prezidentūru uzņemties atbildību par failiem attiecībā Schengens informācijas sistēmu. Vai jūs saskatāt kaut kādas iespējas, ka padoma varētu pavirzīties uz priekšu un Bulgārija un Rumānija varētu iestāties Schengens zonā līdz prezidentūras beigām? Paldies, nākamais runātājs Hāla Aukungs. Paldies priekšādātāji, paldies visiem par uh, prezentācijām. Man ir jautājums un arī komentārs par Karēras kunga teikto. Jūs atsaucāties, ka ir vajadzīga kopēja un atbilstoša Eiropas patvēruma sistēma un ka automātisks relokācijas mehānisms ļautu mums atrasināt uh, patvērumu meklētāju pārvietošanos. Vai tas patiešām ir uh, reāli? Iemesls, kāpēc bēgļi pārvietojas, ir tāds, ka dažas dalībvalstis ir pievilcīgākas par citām no um, me, patvēru meklētāju skatu punkta. Tas nozīmē, ka, ja cilvēks tiks automātiski pārvietots uz dalībvalstu, uz kuru tas nevēlas doties, viņš noteikti to atstās un dosies uz savu iecerēto gala mērķi, izmantojot uh, brīvās robežas. Es domāju, ka uh, ir ļoti maz alternatīvu iekšējiem, iekšējām robežu pārbaudēm, ja mēs vēlamies izvairīties no šādas iek, mm, atkārtotas pārvietošanās. Tāpat arī jūs teicāt, ka dažām dalību valstīm vajadzētu atgriezties pie normālās situācijas. Es domāju, ka jūs ar to sapratāt eh, robežu kontroli pārtraukšanu. Vai jūs nepiekristu, ka šī robeža kontroļu ieviešana ir reakcija uz nenormālu situāciju, nevis eh, nenormālu situāciju kā tāda. Dalībvalstis, kas ir ieviesušas robežu kontroli, to darījušas, lai risinātu problēmu, ko savukārt nerisina Eiropas Savienība viņu vietā. Paldies, tagad Rādeva kungs. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi! Šengenas eh, zonas paplašināšanās, iekļaujot Bulgāriju un Rumāniju, ir vairāk kārt apspriesta Eiropas parlamentā. Eiropas komisija ir vairāk kārt norādījusi, ka abas valstis ir izpildījušas visus tehniskos kritērijus, kas ir vienīgie juridiskie kritēriji, lai varētu pievienoties šai zonai. Bulgārija ir ievērojusi Schengens tiesību aktus. Mēs izmantojam SIS sistēmu, un eh, gada sākumā Padome pieņēma lēmumu, nodrošinot simtprocentīgu piekļuvi. Tātad mēs eh, izmantojam arī etijas, mēs uh, ievērojam sīs prasības. De facto Bulgārija un Rumānija jau darbojas Schengenas zonā, bet tā kā dažas dalība valstis eh, nepiekrīt, mēs nesam kļūšas par reālām Schengens zonas loceklēm. Ir patiešām žēl, kā politika tagad stājas priekšā tiesībām. Pagājuši nedēļ tika organizēta Lībe vizīte Bulgārijā, un deputāti varēja paši savām acīm redzēt, kā Bulgārijas robeža kontrole eh, ļauj nosargāt ārējās robežas. Mums vajadzētu būt spējīgiem apsveikt pašiem sevi par paveikto. Vikstrēm, Vikstrēms kundze, jums vārds. Chair, to... Paldies priekšsādātājiem. Un paldies uh, visiem sesijas dalībniekiem. Tiešām lieliski iespēja. Esmu referente par Dublinas regulu. Un uh, Man jums jāpiekrīt, um, Karērā kungs. Uh, tas tiešām ir uh, tas rezultāts uh, tam, kas mums ir attiecībā uz Schengens informācijas uh, sistēmu šobrīd. Es uh, esmu izpētījusi situāciju, ko te dara dalībvalstis, kā tiek uh, Eh, kad tiek eh, pasniegti eh, iekšējais drošības argumenti un ar to mm, tiek slēpta realitāte par migrācijas situāciju. Tātad mums jāpiedāvā nevis pārmītināšana, bet tā teikt piešķīrums, jārunā par piešķīrumu, pastāvīgu piešķīrumu. Uh, Nu, mēs galu galā šeit palātā esam apvienoti, mēs esam izveidojuši piecas uh, politiskās grupas, uh, mums te valda demokrātija. Es uh, vadīju 23 ēnu referentu sanāksmes un padomē nevienā nebija klāt, tā kā mums nav ar ko runāt. Tā kā tiešām pareizi jūs teicāt um, iekšlietu ministrijām. Uh, Uh, vajadzētu atteikties no uh, krīzes uh, modusa visai šai migrācijas politikai, jo krīze vairs nav konstatējama. Bet ko tad darīt? Ko lai dara, ja padomē nevēlas ar mums runāt? Kur lai viņus meklēt? Paldies, um, Dievs Demērākungs. Paldies, paldies sesijas dalībniekiem par komentāriem. Paldies kolēģiem. nākotnē mums nepieciešams spēcināt migrācijas uh, politika, uh, tiecībā uz kontrolēm jāskatās, lai tās būtu pamatotas. Ja tas ir nepieciešams, Bulgārija un Rumānijai ir tieši tāds pašs tiesības, kā mums visiem šis valstis izpildīja iestāšanās kritērijus. Eurodak, ieceļošanas izceļošanas sistēma, ETIAS sistēma. Tas viss ir ļoti labi, bet PNR joprojām nav. Tur bijuši likumdošanas priekšlikumi. Komisārs Kings to ir apsolījis. Tagad uh, jāskatās, kā tas saskan ar uh, mūsu izaicinājumiem drošības situācijā un vai tas palīdz tos atrisināt. Paldies, uh, Valero kundze. Paldies. Zviedrijā. Uh, Ziemeļu valstu vidū uh, mums bija režīms bez pasēm. Um, proti starp 1860. gadu un 1914. sākoties Pirmajam pasaules karam, pases atkal tika ieviestas un tā tika izveidota Ziemeļu pasu uh, Savienība un kopš 1955. gada mums vispār nebija vajadzīgas pasas, dodoties uz citām ziemeļu valstīm. Un tas skar visas ziemeļu valstis. Un tagad situācija ir pavisam cita. Zviedrijā tika atkal ieviestas robežas, robežu kontroles, un ir daudz šādu kontroļu, teiksim, dodoties no Stokholmas eh, caur uh, Uh, Bruke uz, uh, un Malmo uz Kopenhāgenu, un mm, tas ir diezgan sarežģīti. Doties uz Kopenhāgenu tādā veidā. Mm, tagad jāuzrāda ceļošanas dokumenti. Nu, varbūt tagad uh, kontrolas tika nedaudz reducētas, bet, nu, tomēr tās ir ļoti apjomīgas, un tagad eh, es dodos, teiksim, uz Stokholmu, un tur uh, iekāpju vilcienām. Mm, um, tur no manis neviens nepieprasa pasi, bet dodoties uz Strasbūru, es to daru katru mēnesi, un es lidoju uz Strasbūru, tad uh, Frankfurtē no manis uh, prasa pasi. Savukārt uh, ja es atgriežos, tas ir, ja es braucu uz Strasbūra mašīnu, tad es eh, braucu pa Vāciju, iebraucu ja Francijā, neviens mani nekontrolē. Nu, kur tad ir tā vienotība? Situācija ir diezgan uh, nehomogēna. Kur tad ir Eiropas Savienība? Tātad, es jau gari runāju, atvainojot par to, nu, man interesē, kā tad šī sistēma tiks uzlabota. Šeit tomēr ir riska faktori, kas pastāv, turpina pastāvēt. Uh, tāpēc uh, iespējams var arī pagarināt uh, termiņus šiem provizoriskiem pasākumiem. Paldies, Pavelkungs, kā inženieris man patīk fakti, un labi, ka Karērākungs norādīja uz to, ka faktiska situācija ļoti svarīga, runājot īpaši par Romānijas un Bulgārijas situāciju un statusu Schengen zonā. Nu, kolēģi jau uz to norādīja, bet uh, jūs teicāt piecas valstis plus Francija. Uh, ka lūk, viņ, šiem valstiem laiks ir beidzies, lai uzturētu spēkā šīs iekšējās kontrolas. Un tas tā ir. Nu, mēs arī iekšēji par to esam runājuši eh, īpašā eh, kontrolas komitejā, Šengens kontrolas komitejā, un mēs uzskatām, ka šīs kontrolas jāizbeidz, jāatgriežas pie vienotās telpas. Turklāt 11. gada Rumānijā un Bulgārijā pierādīja, ka izpilda visus kritērijus, te jāpieņem politiskais lēmums, un man šķiet, uh, Bulgārijas, Austrijas vai Rumānijas prezidentūrai visu vēlākais jāliek uz galda šis lēmuma projekts, un, un ja mūs neatbalstīs, tad jādodas Eiropas kopienu tiesā. Bet jo garāk saglabājas šāda neatrisinātā situācija, jo pa, vairāk pasliktinās Eiropas Savienības tēls. Jo Cilvēki, kam tiek solīta brīvā pārvietošanās, eh, redz, ka viņus uzskata par otršķiras eh, pilsoņiem. Tas viņam nepatīk. Komisija pagājušā nedēļa eh, pieminēja, ka Bulgārijā labāk gatava par Rumāniju un varbūt Bulgārijā jāuzņem, bet Rumānijā nē. Rumāna un Bulgārija kopš 2007. gada, iestājoties Eiropas Savienībā, nu, mūs uzskatīja par pāri, tā teikt un uh, mums viss bija jādara kopā. Arī jāizpilda Schengens kritērija kopā. Un uh, tagad, lūk, uh, ir runa par to, lai šīs valstis nodalītu vienu no otras. Tas nav godīgi, manuprāt. Paldies. Un tagad Rademov kungs. Paldies. Priekšsādātāji, dargie kolēģi, daudz kas atkarīgs no mūsu solidaritātes un vienotības. Runājot par Bulgāriju un Rumāniju, mēs neredzam šo solidaritāti. Mēs redzam dubult standartus šīs divas valstis tehniski gatavas um, tam, lai iestātos um, Schengenas zonā. Mm, bet uh, droši vien tik drīz tas nenotiks, un tas ir ļoti negodīgi, netaisnīgi. Šeit piemērot dubultstandartus, neatzīt um, valstu sasniegumus šajā jomā. Bulgārija pierādījusi, ir izdarījusi visu, ko varēja. Uh, migrācijas krīzē. Radeva kungs jau teica, ka, Rademova kungs jau teica, ka uh, Bulgārija savas robežas, kas ir Eiropas Savienības ārējās robežas, ļoti labi pasargam, tātad padome jāpieņem attiecīgais lēmums, lai ļautu Bulgārijai iestāties Schengen zonā. Mēs pasargājam ārējās robežas galu galā. Tātad ļoti svarīgi, lai šīs divas valstis iestātos Schengen zonām. Nu, mums tiešām nav laika, mums jau bija jāsāk otrā sesija, tā kā tiešām pavisam, pavisam īsi, bet mēģināt tomēr rēģēt uz uh, deputātu jautājumiem. Lūdzu, doktors Krērām, pirmais. Paldies. Uh, paldies par visiem jautājumiem un komentāriem. Ļoti patīkami, bet, nu, lakoniski atbildot runājot par riska novērtējumu un Schengens izvērtējumu mehānismu. Nu, tas nav vai viens vai otrs. Mēs sakām, riska e, novērtējums ir labs e, veids, lai paskatītos uz to, kas notiek kopīgi ar kaimiņu valstīm. Tas ir ļoti labi. Dalību valstis, kaimiņu valstis arī piedalās, bet riska novērtējums ir dalību valstu rokās, e, kas valsts atkal ieviest iekšējas kontrolas. Uh, un mēs nezinām, kā eh, viņi šo novērtējumu veiks. Tāpēc mums ir Schengens riska mm, novērtējuma mehānisms, lai uh, veiktu uh, eh, vizīt, pārbaužu vizītes, par kurām vai nu paziņo iepriekš, vai nu nepaziņo, un uh, tad um, mēs paskatīsimies, vai šī ir laba proporcionāla metode, lai Schengen zonu uh, Uh, padarītu drošāku. Un tagad ir šī saikne starp 25. un 29. pantu kodeksā. Šķiet, ka komisija vēlas kaut kādā veidā legalizēt šie brīža situāciju, bet tam arī ir savi riski. Mēs sakām pēc mūsu veiktā novērtējuma, mm, tas nav leģitīmi ka nav vairs iespējas dalībvalstīm turpināt veikt kontrolas uz iekšējām robežām. Runājot par iekšļietu ministrijām. Mēs uh, esam lukojušies nākotnē un um, secinām, jo vairāk valstu ieviesīs iekšējas kontrolas, jo vairāk Eiropas Savienības jābūt, lai vērtētu, ko tās darīs un lai mazinātu to manevrētspēju, kas tām ir, lai tātad šiem valstiem būtu divreiz jāpadomā pirms uzsākt šādu iniciatīvu. Piekrītam komisijai. Sekundārās pārvietošanās riska arguments eh, nu vairs nav spēkā. Krīze arī beigusies. Jāfokusējas uz eh, kopīgās patvērums sistēmas ieviešanu un uh, šis piešķīrums, ko mēs plānojam, nodrošinātu taisnīgu slogu sadalījumu. Un te bija parlamentam interesanta ideja, atsakoties no Dublinas loģikas un pārējot uz jaunu sistēmu. Labi, paldies. Tagad Bujanģev kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies. paldies par visiem komentāriem, kas izskanēja šajā komitejā. Un tiešām paldies par atbalstu. Uh, mums visas tiesības ir, lai iestātos Schengen zonā, parlamenta ziņojums to apstiprina. Es teicu, ka tiesības mums ir, un es uh, minēšu trīs argumentus. Pirmkārt, princips. Tas ir uh, nostiprināts līgumā. Esam izpildījuši kritērijus Tad mums ir tiešām visas tiesības to darīt. Otrakārt, Schengen zonas uh, spēcināšana. Mēs teicām, uh, ja mēs esam vienoti, esam spēcīgāki, um, kā jau tika pieminēts. Tātad arī Schengena zona kļūst uh, spēcīgāka, ja mēs esam apvienoti. Un treškārt, um, funkciju pildīšana. Mēs jau palīdzam nodrošināt drošību, mēs eh, jau de facto rīkojamies kā Schengena zonas dalībniece. Mēs ļoti daudz ko izdarām Schengenas labā. Un atbildot uz specifisku jautājumu, ko man uzdeva Koelio kungs par mm, pozitīviem faktoriem. No mums valdībai jābūt optimistiski noskaņotiem. Mums pat ir pienākums meklēt uh, pozitīvas lietas. To mēs darām. Mēs uh, neatlaidīgi uh, prezentējam mūsu sarunu rezultātus, un man šķiet, ka tas, ko es prezentēju, tas ir pārliecinošs scenārijs tam, kā mūsu līdzdalība ir jāpieļauj. Uh, Es turpināšu pārliecināt citas valstis ka, par to, ka mūsu drošības līmenis ļoti labs, ka mēs uh, palīdzam īstenot reformas uh, Schengens kontekstā, un um, mēs ceram uz pozitīvu iznākumu mums un mūsu pievienošanās centieniem. Uh, paldies. Nu, tagad uh, uh, es turpināšu vadīt sanāksmi, bet man jādod vēl vārds Garkova kungam. Varbūt jums ir ko papildināt, vai nē, vai esmu tālāk, vai, vai mums jāsāk jautājumu atbilžu sesija. Nē, nē, to mēs jau novadījām. Now we'll move to the second so, session. Okay, we'll start with second. So. Okay, then we're moving to the second session, if I understand. Labi, tad otrā sesija. Tagad mēs novērtēsim Schengen zonas funkcionēt spēju. Paldies, ka bijāt šeit. Lielas paldies visiem! sí, por una hora. La próxima. Okay. So, yeah, next we have Venga. Mr. Mordieu, Venga. Mr. Mikko Simola, and Mr. Fabrice. Now we're calling, on, we're calling on the podium. Tagad aicināsim uh, uz otro sesiju šeit pie prezidija galda Simonu Mordieu, kurš ir no Eiropas komisijas direktora vietnieks. Uh, ģenerāldirektora vietnieks, un pēc tam uh, Miko Simola kungu, kurš ir uh, tieslietu un iekšlietu padomnieks Somijā, un uh, Fabrīs Ležerī, kurš ir um, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras uh, izpildirektors. Lūdzu. Yes. Said... Jā, kā jau minēju. Tagad pārējām pie šīs uzklausīšanas otrās daļas. Sveicu Simon Mordju kungu no eh, DG Home, Eiropas um, robežu un krastapsardz aģentūras eh, izpilddirektoru Leģerī kungu. Vēlreiz sveicu jūs šeit, eh, Lībe komitejā. Un padomnieku Miko Simolus kungu no Somijas no tieslietu un iekšlietu jomas. Un šajā sesijā mēs skatīsim, kādā situācijā ir Schengena, jo īpaši um, skatīsimies, kā ir grozīts Schengens novērtēšanas mehānisms. Un sāksim ar uh, Šengens eh, novērtēšanas mehānisma galvenajām atziņām. To, par to runās Mardjukungs. Eh, jums būs vārds uz desmit minūtēm, un tad turpināsim ar pārējiem paneļdiskusijas dalībniekiem. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, un es eh, centīšos izskaidrot, kā mēs izmantojam Šengens novērtēšanas mehānismu, un gribēju arī dalīties ar mūsu secinājumiem Sākumā gribētu uzsvērt, ka Schengena, protams, ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas sadarbībā, un es domāju, ka komisārs arī iezīmēs vīziju nākotnē šovakar. Bet tā ir arī joma, kas ir saskārusies pēdējos gados ar milzīgu spiedienu, un mūsu izaicinājums komisijā ir uh, aktīvi strādāt, lai atgrieztos pie normālas situācijas, un uh, tur uh, priekšnosacījums ir uzticības starp dalībvalstīm, uh, Eiropas institūcijām un pilsoņiem. Kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka, manuprāt, viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai veidot šo uzticību, ir Schengens novērtēšanas mehānisms, un es esmu ļoti pateicīgs Koeljo kungam un citiem uh, deputātiem šajā pārbaudas grupā, eh, ka ļaujiet mums parādīt arī Eiropas parlamentā, ka šis mehānisms ir veiksmīgs un darbojas. Šengens novērtēšanas mehānisms, tātad šis jaunais mehānisms darbojas tagad jau trīs gadus, un es domāju, ka tas mums dod pietiekam daudz informācijas, lai jau izdarītu pirmos secinājumus attiecībā uz to, kas darbojas un kas nedarbojas. Ļaujiet man vispirms sākt ar dažiem uh, faktiem. Trīs gadu laikā esam noslēguši uh, 85 uh, novērtēšanas apmeklējumus un uh, arī sastādījuši ziņojumus. Katrs brauciens uh, ir um, apmēram ar astoņiem dalībvalstu ekspertiem, diviem komisijas ekspertiem un ir arī novērto, novērotāja no aģentūrām, tikai ne, ne tikai no Fabrīs aģentūras, bet no citām aģentūrām, kam tur ir loma spēlējama. Tātad, ko mēs darām? Virkne dalībvalstu uh, tiek izvērtētas sešās dažādās politikas jomās katru gadu. Uh, ārējo robežu pārvaldība, kopējā vīzu politika, Schengens informācijas sistēma, atgriešanas politika, policijas sadarbība un datu aizsardzība. Tātad tas ir šīs dažādās jomas. Un papildus uh, šiem abiem pasludinātajiem izvērtējumiem uh, Mēs arī izmantojam uh, nepieteiktus apmeklējumus, lai novērtētu Schengens akī ieviešanu dalībvalstīs. Viens no nolūkiem uh, novērtēšanas mehānismam ir pārbaudīt arī to, ka Schengens akī uh, ieviešanas nosacījumi ir uh, ievēroti, runājot par uh, tām valstīm, kas vēl iestāsies Schengenā. Un tas uh, ir saistīts arī jūsu iepriekšējām um, um debatēm, un komisija vienmēr uz, ir uzsvērusi, ka Rumānija un Bulgārija ir gatava, uh, gatavs iestāties, un arī Horvātijā mēs strādāsim uh, esam strādājuši 16. un 17. gadā, un es ceru, ka drīzā nākotnē varēsim sniegt pozitīvu uh, rekomendāciju no komisijas puses attiecībā uz Horvātijas iestāšanos, bet, protams, tas ir padomu ziņā šo lēmumu pieņemt. Es domāju, ka pēdējos trīs gadu laikā mums ir izdevies panākt būtisku progresu, uzlabojot uh, novērtēšanas kvalitāti un vienotību. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ziņojumi ir kļuvuši precīzāki un augstākas kvalitātes. Uh, un mums ir izdevies arī tādu struktūrētāku pēc eh, procedūru ieviest eh, attiecībā uz ieteikumiem, un tagad eh, atgriešanas politiku mēs arī esam iekļāvuši apmeklējumos un vērtējumā, un par to ir runāts pēdējo mēnešu laikā. Mums ir izdevies um, tātad ieviest tādu kombinēto misiju, lai novērtētu ārējo robežu pārvaldību un tātad uh, Eiropas uh, robežu un uh, krasta apsardzes aģentūra un citas aģentūras tur ir iesaistītas. Esam arī daudz strādājuši apmācības jomā. EBSCJA e aģentūra ir strādājusi par, pie tā, kā rakstīt ziņojums, kā saskaņotākā, standardizētākā veidā sniegt ieteikumus. Fabrīs noteikti runās vairāk par uh, ievainojumības novērtējumu. Es no komisijas puses gribētu uzsvērt to, ka gan Schengens novērtēšanas mehānisms, gan uh, ievainojumības novērtēšanas mehānisms ir divi svarīgi komponenti uh, šajā te veselības pārbaudē Schengens sistēmai, un daudzajādā veidā tās ir medaļas divas puses. Un mēs ar Fabrīs esam uh, aktīvi strādājuši, lai nodrošinātu pilnīgu uh, savietojamību, lai notiktu pienācīga informācijas apmaiņa, lai komisija ar aģentūrām cieši sadarbotos, lai mēs pēc iespējas varētu, varētu izmantot šo divu instrumentu sinerģiju. Es saprotu, ka jau runāju diezgan ilgi, un tāpēc tagad pievērsīšos tam, kas ir uh, tie secinājumi, kurus uh, atkārtot izdarām, kas ir izaicinājumi dalībvalstīm. Uh, sadalīšu to pat dažādiem politikas jomām. Ja es raugos, piemēram, uz eh, arī robežu pārvaldību, ja mēs raugāmies uz eh, dažādajām eh, robežām, tātad zemes, gaisa un ūdens robežas un uz integrēto robežu pārvaldības sistēmu, mēs bieži redzam, ka nevienmēr dalība valstīs ir kopīga pieeja integrēta uh, Mm, robežu pārvaldības uh, koncepciju. Bieži vien mēs redzam, ka ir problēmas uh, uh, starp šīm uzraudzības iestādēm. Mēs redzam bieži vien, ka pietrūkst darbinieku, pie, nevienmēr ir pietiekami daudz resursu un nevienmēr personālam ir pienācīga apmācība. Un bieži vien arī vairāk gribētu redzēt tādu riska novērtēšanu, nosakot, kur uh, būtu jāveic robežu uzraudzība un kur būtu jāveic papildus robežu pārbauda. Kas attiec uz robežu pārbaudēm, eh, viens no galvenajiem trūkumiem, ko mēs bieži vien identificējam, ir tas, ka ieceļošanas apstākļi, lai eh, pārbaudītu trešo valstu valstspiedrīgos, nevienmēr uh, ir izpildīti, nevienmēr tiek izmantotas uh, pieejamās datubās pienācīgā apjomā. Un uh, tas ir arī saistīts ar uh, iespējamo ārvalstu teroristu identifikāciju, un to mēs uztveram ļoti nopietni. Runājot par policijas sadarbību, mēs bieži vien redzam trūkums, kas joprojām pastāv uh, un kas ir saistīti ar nacionālā riska analīzes uh, izveidi ar pārobežu dimensiju. Šeit ir vajadzīgs uh, apmācības darbs un arī vairāk darbinieku. Uh, Um, un uh, vēl viens no trūkumiem, ko atkārtot konstatējam šajā jomā, ir uh, tiešas pieejas trūkums datubāzēm un kopīga pārvaldes sistēma uh, izmeklēšanas lietām. Mēs gribētu, lai dalībvalsts vairāk lietotu operacionālos instrumentus kā kopīgas operācijas, piemēram. Runājot par Schengens informācijas sistēmu, visbiežāk konstatētais trūkums mūsu novērtējumos, ko konstatējam, ir tas, eh, eh, kā eh, tātad šie dati ir saprotam, nevienmēr iestādes var labu pārskatu gūt pār datiem, kas ir datu bāzēs. Un bieži vien mēs redzam, ka uh, meklēšanas iespējas nacionāla līmenī nav pienācīgi ieviestas, ir trūkumi arī uh, Uh, gala lietotāju apmācībā. Un tagad ceturtā joma, ko mēs detalizēti apskatījām, ir vīzu politika. Bieži vien redzam, ka es sākšu ar labajām ziņām. Uh, galvenā funkcija, kas, manuprāt, ir rūpīga vīzu pieteikuma izskatīšana un uh, um, pieteikuma iesniedzēja izvērtēšana, vispārīgi runājot, tas tiek visos gadījumos veikts apmierinoši. Ļoti maz trūkumu šeit ir konstatēts, bet uh, kas ir uh, problēma, kas vienmēr parādās, bieži, bieži parādās, ir tas, ka dalībvalstu vīzu izdošanas prakses joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas, protams, mums uh, rada risku, jo tad uh, izveidojas tāda kā uh, vīzu uh, izvēlēšanās starp dalībvalstīm. Un runājot par atpakaļ nosūtīšanu, tas ir jautājums, uh, ko esam daudz apsprieduši. Uh, te galvenā problēma ir tā, ka nav pieejama pietiekama uzticama statistiskā informācija. Un uh, uh ir sistemātiski uh, lēmumi, uh, par um, trešo valstu valstspiedzīgo atpakaļnosūtīšanu, tātad tie, šeit nav pietiekama konsekvence, un uh, mēs redzam arī, ka tiek izteikti aizliegumi uh, ieceļošanai uh, tiem, kas uzturs nelegāli, un jāmin arī tas, ka vairākas dalībvalstis neveic pietiekams pasākumus, lai uh, E, īstenotu lēmumus par atpakaļ nosūtīšanu. Es domāju, ka turpmākajās e, gados mums šeit būs jāliek lielāks uzsvars uh, uz to, lai virzītu uz priekšu politikas reformas. Runājot par datu aizsardzību, kas, protams, ir e, joma, kas jums kā komitejai ir tāda, ko, kas jums ir ļoti svarīga. Um, šeit mēs redzam trūkumus, ka uzraudzības iestādes nav pietiekami neatkarīgas un uh, Uh, arī trūkst ekspertīzes datu aizsardzības uh, iestādēm, un nevienmēr revīzija tiek veikta laicīgi SIS sistēmai, un nevienmēr cilvēki tiek informēti pienācīgi par viņu tiesībām attiecībā uz datu aizsardzību. Ko mēs vēl varētu darīt, lai šeit situāciju uzlabotu? Um, mums šķiet, ka uh, novērtēšanas process uh, ir jāpārtniet bieži vien. Uh, um, novērtētā dalībvalsts tikai gadu pēc mūsu novērtējuma nāk klājā rīcības plānu. Um, šeit varam vainot regulas prasības, un varbūt to varētu paskatīt. Uh, Eh, varbūt, ka ir kaut kādas procedūras, ko šajā regulā varētu vienkāršot, un tā, pa šo laiku mēs meklējam tādus iekšējus risinājumus, lai pātrinātu procedūras. Es saprotu, ka laika nav daudz, tāpēc visbeidzot ļaujiet man uzsvērt to, ka es domāju, ka dalību valstīm arī ir daudz vairāk jādara no savas puses, lai uzlabotu šo mehānismu. Daudzas dalību valstis šo Uh, novērtējumu un ieteikumus uztver ļoti nopietni un dara visu, kas ir to spēkos, lai ļoti ātri uh, novērstu identificētos trūkumus. Un tomēr man ir iespējas, ka ne visas dalībvalsts pietiekam nopietni uztver šo pasākumu un bieži vien vēlu, ļoti vēlu iesniedz savus rīcības plānus vai arī iesniedz tādus plānus, kas ir um, ļoti aptuveni un pārāk uh, ilgu termiņu parādz kļūdu novēršanai. Un tas uh, ietekmē situāciju ne tikai šajā dalībvalstī, attiecīgajā dalībvalstī, bet arī citās dalībvalstīs. Un pašā noslēgumā gribētu minēt vēl vienu punktu. Schengenas zona būs tik spēcīga, cik spēcīgs ir vājākais šīs ķēdes posms, un tas ir visu mūsu kopīgajās interesēs, lai katra valsts veiktu nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu Schengens akī, un šajā kontekstā Schengens novērtēšanas mehānismam ir spēlējama svarīga loma. Liels paldies! Paldies, Mordju kungs, un tagad uh, turpināsim, jo Schengenas uh, novērtēšanas mehānisms ir dalībvalstu un komisijas kopīga atbildība, un Simolas kungs uh, informēs mūs par mehānisma funkcionēšanu no šīs te otras dalībvalstu puses. Lūdzu, jums ir desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godātie uh, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Uh, Pirmkārt, man ir liels prieks, ka man ir šī iespēja prezentēt dalībvalstu viedokli attiecībā uz Šengels uh, novēroš, uh, novērtēšanas un monitoringa mehānismu, un esmu diezgan pārliecināts, ka mana dalība vairākās novērtēšanas misijās, kā dalībvalstu vadošam ekspertam, mana pieredze, kā um, uh, pasniedzējiem Šengens uh, novērtētāju uh, kursos un arī esmu strādājis uh, darba grupā padomas struktūrās, un tas viss dod man pietiekamu pamatu prezentēt jums šādu novērtējumu. Es arī minēšu dažus tādus vispārējus atzinumus, eh, kas tika konstatēti apmeklējumos dalību valstīs. Pašā sākumā gribētu uzsvērt, ka es eh, to visu prezentēju balstoties uz savu personīgo pieredzi, kā jau es to minēju. Ņemot vērā savu lietušanējo pieredzi, es uh, ziņošu par to, kādas mācības esam guvuši eh, pārbaudot Eiropas Savienības ārējās robežas ar Schengens uh, mehānismu starpniecību. Ir svarīgi atcerēties, ka pat ja robežu kontrola uz ārējām robežām ir viens no svarīgākajiem elementiem, tajā pašā laikā tā ir tikai viena daļa no visas Schengens sistēmas. Efektīva ārējo robežu kontrola ir stūrakmens, bet visa ķēde ir jāveido tā, lai tā labi darbotos. Piemēram, ir jā atklāja arī robežu kontrola, ir stūrakmens, bet visa ķēde ir jāveido tā, lai tā labi darbotos. Piemēram, ir jāatklāja visi tie, kuri nelegāli šķērso Eiropas Savienības robežas, un tomēr arī atpakaļ nosūtīšanas sistēmā ir jādarbojas. Es zinošu par to, kas labi darbojas tagadējā sistēmā. Pirmkārt, sadarbības ar dalību valstīm un komisiju darbojas labi. Uh, un, starp citu, ir uzlabojusies arī pēdējā laikā. Tātad vispārējā koordinācija ir ļoti labi norganizēta. Un es gribētu minēt arī to šoreiz, ka ievainojamības novērtēšanas mehānisms uh, ir ļoti svarīgs papildu instruments uh, Schengens novērtēšanas mehānismam, bet es domāju, ka par to uh, dzirdēsim šodien vēlāk. Otrakārt. Uh, Apmācības sistēma uh, ir labi funkcionējuši elements. Uh, Schengens novērtētāju apmācību īsteno dalību valstis, komisija un Frontex, un tas ir tiešām ļoti būtisks ieguldījums, kas uh, veicina novērtētāju profesionalitāti. Un ir svarīgi atzīmēt, ka tikai tie cilvēki, kuri ir veiksmīgi nokārtojuši šo apmācības kursu, var doties šajās uh, operācijās, novērtēšanas operācijās. Un tagad pāriešu pie savas prezentācijas otrās puses, otrās daļas, proti, ko varētu tagadējā situācijā uzlabot. Uh, šajā sistēmā uzlabot. Viens no galvenajiem a, eh, punktiem šeit ir tas, ka procedūras ir pārāk lēnas, lai garantētu pienācīgā laikā tādus korekcijas pasākums. Pēdējo gadu laikā esam konstatējuši, ka uz ārējām robežām a, eh, situācija var mainīties ļoti strauji. Tagadējā sistēmā kā piemēru eh, gribu minēt to, ka ir um, bijis vajadzīgs pat vairāk kā gads uh, Mm, pirms ziņojums par apmeklēšanas, par šo novērtēšanas eh, apmeklējumu tiek apspriests attiecīgajā komitejā. Tātad uh, ir uh, ilgi, uh, ilga vilcināšanās, un tas nenāk par labu mūsu Schengens zonai, un es domāju, ka tas arī neveicina uzticības starp dalību valstīm. Kāpēc tā sistēma ir tik lēna? Personīgi es šeit redzu divus galvenos iemeslus tam. Uh, resursi atbildīgajā komisijas nodaļā ir eh, zināmā mērā ierobežoti, un iekšējās konsultāciju eh, procedūras eh, komisijas iekšēnē ir pārāk lēnas. Tātad šie ierobežotie komisijas līdzekļi negatīvi ietekmē arī pēcdarbu. darbu Um, proti, lai sekot līdzi tam, kā dalība valstis ievieš rekomendācijas, kas ir balstītas uz šo novērtējumu. Tātad vairāk būtu jāpievērš šis, piem, šim te pēcdarbam, jo, manuprāt, tas taču ir visa šī mehānisma mērķis - uzlabot uh, robežu kontroļu uh, Uh, apjomu un uh, komandām, kas strādā uz vietas, un tam ir uh, tehniski ielo, ierobežojumi, runājot par vairākām aģentūrām. Praksē tas nozīmē, ka komandas, kas strādā uz vietas, nevar piekļūt visai attiecīgai vajadzīgajai informācijai, kas viņu darbā būtu ļoti noderīga, novērtējot ar secinājumiem, kas tika konstatēti Schengenas uh, novērtēšanas eh, eh, misijās, eh, un par to runāšu vispārīgi, jo pārāk konkrēti nevar par to izteikties. Tagad sākšu tā kā parasti ar pozitīvajām atziņām, um, uzlabot savus prasmes un rast aizvien efektīvākas procedūras, lai pildītu savus pienākumus. Tālāk minēšu dažus jautājumus, dažas jomas, kuru varētu uh, Uh, būtu nepieciešama uzlabojuma daudzās dalībvalstīs. Nepārzina. Ir arī trūkumi analīzes procesā, un, piemēram, nav pietiekami par daudz prasmes, lai atklātu viltots dokumentus, bet viens no satraucošākajiem secinājumiem ir saistīts ar resursu trūkumu un nepietiekami informā, infrastruktūru robežpārējais punktos. Tā bieži vien ir. E, tie, a, eh, tas ir tāpēc, ka. A, eh, ar ierobežotiem resursiem dalībvalstīm ir jāievieš Eiropas Savienības likumdošana. Piemēram, obligāti jāpārbauda datu bāzes uh, un uh, arī jāievieš eties uh, ceļošanas infrastruktūra robežu pārējais punktos. Kāpēc šādi uh, negatīvi aspekti parādās šajās novērtēšanas misijās. Viens no galvenajiem iemesliem ir tāds, ka dažās dalībvalstīs integrētā uh, robežu pārvaldības sistēma ir fragmentēta un nav skaidra koordināšu ziņā. Un šajos gadījumos, kad uh, centrāla nacionālie resursi um, atbildīgo ministriju uh, uh, paspārnē nav, tad praktiski nevar veikt robežu kontrolas uh, uzdevuma sistēmas centrālas vadlīnijas nav, un tas ir novedis pie būtiskiem trūkumiem un struktūrālām problēmām dažās dalībvalstīs. Lai šos jautājumus risinātu un uzlabotu situāciju, būtu svarīgi apspriest šos diezgan šokējošos uh, konstatējam, riski arī uh, padomāt par to, kā uh, varētu novērst šos trūkumus. Ir jāatrod risinājumi un uh, šīs problēmas jārisina, bet to nevajadzētu atstāt reģionālo vai vietējo varas iestāžu ziņā, kā tas ir dažās dalībvalstīs. Bez politiski trīs punktus, kuri, manuprāt, ir vissvarīgākie, lai uzrabotu Schengens novērtēšanas mehānismu efektivitāti. Pirmkārt, procesi novērtējuma uh, procedūras apmeklējumu, ja eh, ieteikumi to prasa, un varbūt pat ir jāsāk pārkāpuma procedūras. Un treškārt dalībvalstu visaptvarošu un striktu ziņojumu pār reālo Schengens sistēmas darbību dalībvalstīs, eh, pievēršoties labi pazīstamam, vienmēr labi uh, uzņemtam runātājam šeit mūsu komitejā, viņam iestādēm pēdējā laikā. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godājumie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Mēģināšu jums īsti pastāstīt par uh, pašreizējo situāciju, īstenojot uh, Frontex, jeb uh, Eiropas robeža apsardzes aģentūras jauno mandātu. Jo īpaši es gribētu izklāstīt saiknes par to, kā mēs īstenojam Schengens informācijas zonu un aģentūras jauno mandātu vienlaicīgi. Kā jau iepriekšēji runātāji nor, mm, mm izteicās, mums ir kopēji secinājumi, jo īpaši ir runa par pārbaudas rezultātiem. Vispirms es vēlētos norādīt, ka jaunā mandāta īstenošana un jo īpaši pēdējie šie mandāta aspekti, tātad sensitivitātes tests un uh, stratēģijas uh, īstenošana, kontaktpersonu izmantošana dalība valstīs. Tā visa ir tāda strateģiska attīstība, kas uh, tiks īstenota pakāpeniski. Mēs arī redzam, ka jaunais mandāts tiek īstenots stratēģiski, un mums ir jāsaprot arī, ka Eiropas robeža apsardzes regula izveidoja šo robežu apsardzi un krasta apsardzi Eiropā. Tas eh, nozīmē, ka aģentūra kopā ar dalību valstu aģentūrām, kas ir atbildīgas par robežu apsardzi un krasta apsardzi, veido šo Eiropas kopējo robežu un krasta apsardzi. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par mūsu kopējām prioritātēm, darba metodēm, stratēģiju un mums ir jānodrošina šāda veida dialogs, un tas ir jādara regulāri par uh, sensitivitātes mm, pārbaudēm un, izdev... un izvērtēm rezultātiem. Tātad te runa par Schengenas eh, izvērtēšanas mehānismu. To mēs izveidojām kopā ar komisiju, ar DG Home, un šeit mēģinājām izvairīties no jautājumu dubultošanās un arī no mm, datu dubultošanās tos apkopojot. Kā mēs norādījām, mēs esam iesaistījušies arī personāla apmācībā. Aģentūra parasti piedalās Schengenas izvērtēšanas mehānismā un sniedz atbalstu komisijai, gatavojot misijas. Mēs domājam arī par vietām, kas būtu uh, jāapmeklē, tā skaitā tad, kad šie apmeklējumi ir eh, negaidīti. Tagad par eh, sensitivitātes testu, tas tika izveidots pirms eh, viena gada, pirms pusotra gada, un esam to uzsākuši jau pagājuši gadu, tātad mums bija šis sākotnējais posms 2017. gadā. Aģentūra mēģināja izvērtēt uh, 29 valstis, um, Eiropas Savienības valstis un Schengenes asociētās valstis. Rezultāti ir tādi, ka man vajadzēja izdot 37 rekomendācijas 27 dalību valstīm. Rekomendāciju kategorijas ir ļoti dažādas, un es vēlētos galvenokārt runāt par eh, svarīgākajām kategorijām. Daudzās dalībvalstīs esam atklājuši, ka robeža kontrolas, tātad parastās robeža kontrolas, parastos robeža mm, kontrolas punktos nevienmēr pilnībā atbilst pamatprasībām, kas ir noteikti Schengens robežu kodeksā. Piekļuve um, Schengenas sistēmai, vīzu sistēmai nevienmēr atbilst tiesiskajam ietveram, kāds pašlaik ir spēkā. Tas, protams, rada daudz um, dažādas bāžas. Tas attiecas gan uz robežu pārvaldību, gan arī uz drošību zārējām robežām, uz uh, brīvu pārvietošanos, uz uh, brīvības uh, tiesiskuma un drošības tāpu. Mums ir vēl viena kategorija. Te ir runa to, ka ir ierobežota kapacitāte ļoti lielas migrantu plūsmas gadījumā pie ārējām robežām. Mēs norādījām, ka dažās dalībvalstīs nav veiktas vajadzīgās investīcijas. Dažas dalībvalstis atklāt sakot nav gatavas stāties pretī šādiem milzu migrantu viļņiem, kas ir pavisam reāli. milzu migrantu viļņiem, kas ir pavisam reāla. Pārvaldīt šīs migrantu plūsmas pie ārējām robežām un kā mēs varēsim tikt galā ar drošības apdraudējumu pie ārējām robežām. Rēģējot, svarīga ir saistīta ar nepietiekamu informācijas eh, pārvaldību nacionālā līmenī. Pārējie runā. Ticam uz datus nacionālā līmenī. Tas nozīmē, ka valstīs trūkst izpratnes un arī vadlīniju par eh, šīm vajadzībām. Trūkst arī um, pārliecinošas vadības robežu kontrolē. Tas bija uztraucoši. Vajadzētu piešķirt vairāk resursu šādiem testiem. Otrakārt, nesargādības testu metodikai vajadzētu būt plašākai. Mēs noteikti atcerēsimies, ka šādu testu metodiku piešķēra aģent... Iepriekšējo reizi mēs ņemam vērā arī integrētās robeža kontrolas vajadzības. Mēs mēģinājām saprast, kā nacionālās aģentūras varētu sadarboties pie ārējām robežām, lai cīnītos pret uh, noziedzīgu darbību vai lai novērstu terorismu. Eiropas komisija mani atbalstīja, tāpat arī šis ir problemātisks jautājums. Mēs saprotam, ka Schengenas eh, brīvajā telpā mēs saskaramies ne tikai ar nelegālās migrācijas problēmu. Šis ir jau tāds kopējs drošības apdraudējums, un tas nozīmē, ka spējām mācīties Dalībvalstīm vajadzētu ātrāk reaģēt uz uh, mūsu secinājumiem. Pašlaik mēs uh, sekojam līdz rekomendācijām, bet uh, dažkārt procedūra ir pārāk gara. Mēs gaidam atbildes no dalībvalstīm, un tas norāda, ka dalībvalstis iespējams nav piešķīrušas dus. Operacionālā reakcija. Mēs spējām paplašināt savas aktivitātes, tātad Poseidon uh, misija, tāpat arī Spānijā ir misija, kas pašlaik ir kļūst par mm, pastāvīgu misiju, jo ļoti daudz ne, ne, ne, nelegālo migrantu ierodas no Marokas. Mēs liekam uzsvaru uz uh, piekstu nospiedumu, no, noņemšanu hotspotos, tāpat arī drošības skrīnings. Mēs atbalstam uh, dalībvalstis arī informācijas sniegšanas aktivitātēs, un tāpat arī mēs uh, mm, darbojamies ne tikai meklēšanas operācijās, bet mēs pievēršam uzmanību arī citiem krastās pēc apsardzes aspektiem. Strādājam ar Eiropas jūrniecības drošības aģentūru un tāpat arī ar zīvju aģentūru. Vēlreiz par atpakaļnosūtīšanu. Tā ir ļoti būtiska, ja mēs vēlamies izveidot uh, ticamu robežu pārvaldību un drošību iekšējā Schengens tāpā. Aģentūra izmantoja savu jauno mandātu, esam paplašinājuši savu atbalstu attiecībā uz nelegālo migrantu identificēšanu, attiecībā uz sadarbību ar trešajām valstīm, kā arī attiecībā uz atpakaļnosūtīšanas lidojumiem tika norganizēti 340 lidojumi pagājušo gadu, un tas ir 50% palielinājums eh, salīdzinot ar 2016. gadu un pirms četriem gadiem aģentūra norganizēja 39 atpakaļ nosūtīšanas lidojumus. Tagad e, to ir gandrīz desmit reizes vairāk. Es vēlētos nedaudz pastāstīt arī par starptautisko sadarbību. Tā arī ir daļa no integrētas robežu kontrolas, un šeit kontrola ir daudz integrētākā pirms robežas, un lai sadarbība starp Eiropas Savienības valstīm kontrole ir daudz integrētākā pirms robežas un lai sadarbība starp Eiropas Savienības valstīm labas iespējas, ņemot vērā nākamo daudzgadu finanšu plānu. Mums ir jāmēģina ņemt vērā Schengenas informācijas sistēmas attiecībā uz vispārējo uh, robežu kontrolas situāciju. Lielas paldies! Un paldies, Leģērī kungs! Tas nemaz nav pārsteidzoši. Jūsu teiktais eh, vienmēr ir ļoti trāpīgs. Mēs eh, saprotam, kas eh, notiek tieši iekšienē un kā aģentūra, ko kādreiz sauca Frontex un kuru tagad sauc Eiropas sadēmas skaits, ir palielinājies desmit reizes. Mēs saprotam, kas aiz tās lēpjas. Protams, tas ir ļoti uztraucoši Mēs redz, mēs varētu uzdot uh, jautājumus un sāksim ar Koeljo kungu. Ir ja pieteikušies vairāk runātāji, tāpēc varbūt uh, neizsakieties pārāk ilgi. Koeljo kungs. Paldies priekšādātāji. Paldies arī visiem trīs runātājiem. Es eh, piekrītu mm, direktoru vietniekam un es vēlētos arī pateikties Eiropas komisijai. Liels paldies par sadarbību ar eh, Schengens kontrols grupu. Tas bija ļoti noderīgi, un es ceru, ka šis kopējais darbs dos labus rezultātus. Jums un Simons kungam man ir konkrēts, ir visi veidzīgie rīki, lai tā varētu būt risinājums. Tātad te ir runa par Schengens informācijas sistēmu un arī izvērtēšanas mehānismu. Problēma ir tāda, ka mēs saskrāmies ar noslēpumainību uh, Daži no rezultātiem attiecībā uz Schengenas informācijas sistēmu tika publiski, un Schengenas sistēma darbojas. Kā to visu savietot ar konfidencialitātes prasībām? Simons kungs runāja par lieliem kavējumiem. Es piekrītu jums, ir vajadzīgs visaptvarojuši gadējs ziņojums no komisijas puses, bet man ir arī divi konkrēti jautājumi. Kā mēs varētu atrisināt šo? Man ir taisnība Saprotot, ka lielākoties e, rekomendācijas dalību valstīm un arī ziņojumi par dalību valstīm parasti vien nonāk komitejā. Un pēdējais e, jautājums Lidžērī kungam. Jā, es saprotu, ka dokumentu viltošana ir problēma. Iespējams, ka viņš arī piekritīs, ka mūsu policijas spēki uz robežas var atpazīt viltotus dokumentus, taču saskaramies ar dokumentiem, kas uh, pat nav viltoti, kas ir vienkārši nepareizi dokumenti, kas ir izdoti tieši tādā pašā veidā, kā mm, piefiksē, kādi jautājumi viņiem tiek uzdoti, un lai viņi pēc tam atbild tieši uz šiem konkrētajiem jautājumiem. Tagad Grapīnī kundze. Jūsu apkopojums uh, mūs vairāk satrauc nekā nomierina, bet. Um... Paldies, ka pastāstījāt arī ar konkrētiem piemēriem par notiekošo. Varbūt daži jautājumi, jo es tiešām joprojām mums ir stūrakmens. Kā jūs to skatāt? Teiksim, manā valstī mums ir uh, divas kaimiņu valstis, kas ir Eiropas Savienības valstis uh, - Bulgārija un Ungārija. Uh, bet eh, mums arī ir kopīgās robežas ar valstīm ārpus. Eh, mums ir asociētās valstis, kas nav Schengens zonā. Mani satrauc jūsu, param, jūsu pie, parametriku, tātad, ko piemērojat. Un tad jūs teicāt, ka izvērtējuma mehānisms nav tas labākais, eh, ka nepiedāvāt konkrētus risinājumus. Uh, Tad jūs teicāt, ka ir valstis, kas neuztur nopietni šī, šo, šo izvērtējumu procedūru. Jūs runājat par dalību valstīm vai uh, valstīm, kas vēlas uh, pievienoties Schengen zonai. Man par tiem mehānismu šis darbs ir bijis uh, noderīgs. Un tiešām problēmas tagad ir, uh, bet uh, Bet nu, jādomā par šo vājāko posmu un īstenībā. Šengens vīzas tika noraidītas labu iemeslu, bet pēc tam cilvēkus atrada šajā valstī ar leģitīmām Šengens vīzām. Tas nos... Tieši atsaucoties uz Simola kunga teikto, viņš runāja par resursu trūkumu. Protams, resursi ir vajadzīgi, lai rosinājumiem un dalību valstīm uh, Uh, ir viena alga. Es neredzu nekādus uzlabojumus, faktiskus uzlabojumus uh, mehānismā. Vai jūs redzat, ka situācija kļūst labāka, ka dalībvalstis kaut ko koriģē? Otrais jautājums. Nav tikai par kapacitāti. Mazās dalībvalstīs, kā Malta, piemēram. Es nesen uzzināju, mums bija tiesiskuma misija uz un un arī IPP, tas augtās IPP vīzas, tātad pilsonība pēc būtības. Vai notiek miedarbība? Tas man ievākusi diezgan pamatīgu e, informāciju par reketa aprindām, kas pārdot e, Schengens vīzas lībiešiem Maltā. Un e, man ir interesanti zināt, vai novērtējuma mehānisms aplūko arī šādus aspektus, un te runa nav tikai par Maltu, par mums visiem. Šeit pilnīgi noteikti arī citās valstīs ir līdzīgi gadījumi. Un man interesē, vai jūs to pētat. Es ļoti drīz iesniegšu ļoti detalizētu informāciju. Labi, paldies, Gomešs kundze, un nākamā kolēģe. Eh, trūkst jūsu prezentācijā. Pat ja eh, Džerī kungs eh, šo to papildus, lai cīnītos pret terorismu. Lūk, tas bija iemesls. Un tagad mēs runājam par nelegālo migrāciju un atgriež un uh, uh vēlos pateikties Radava kungam par lepnu uzņemšanu jūsu valstī, um, bet uh, tomēr es turpinu uzdot jautājumus. Tur uh, kontrolējām dokumentus, tātad uz robežas uh, starp Bulgāriju un Turciju, uh, tātad ir novērojam tā notiek. Uh, runāja par uh, uh, sastrēgumu stundām vai turisma plūsmām, kur 15. gadā tagad salīdzinot ar kulminācijas brīdī šīs plūsmas samazinājušās par 30%, bet godu pats tālāk par novērtējumu, varbūt kaut ko nesadzirdēju. Atvainojiet, ja tā. Tā tad pamat eh, Eiropas Savienība taču un īpaši parlaments eh, vienmēr vēlas ievērot, vai tā nav priekšstādātāja kungs. Atgādināšu, ka nākamajā sesijā piedalīsies Bulgārijas iekšliet ministrs un eh, komisārs Avramopulos. Līdz ar to saprotu, ka daudz kolēģi vēlas izteikties, bet lai, lai mūsu runātājiem arī būtu iespēja atbildēt, un tad mums jāsāk nākamā sesija. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, saka Vienbergas kundze. Un paldies uh, visiem paneļa dalībniekiem. Ir daudz robu nepilnību Schengenas sistēmā. Būtu ļoti labi stiprināt sadarbību Schengenas zonā. Vēl labāk būtu, ja Eiropas Savienībā vispār nebūtu kontrolas pasaukumu uz robežam. Tā jau labu laiku ir arī funkcionējis, bet um, šodien mēs redzam, ka brīvā pārvietošanās uh, var nozīmēt arī trūkumus. Kontrabanda, korupcija, noziedzība, pārskata atbildības trūkums uh, par to, kurš ieceļo, izceļo no Eiropas Savienības. Un tāpēc arī kontrolas tika atkal ieviestas. Un nu, es domāju, ja mums uh, būtu uh, bijušas šīs kontroles pēdējo vairāku gadu laikā, dažas uh, problēmas uh, mums nerast, nebūtu radušās. Es uzskatu, ka kontrolas ir nepieciešamas. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj to visu izdarīt daudz ātrāk un efektīvāk nekā 90. gados diskusijas dalībniekiem. Un tagad dažas atbildes no mūsu panelistiem. Nu, varbūt Džerikungam lūkšu. Kā tad ir ar šiem atgriešanas lidojumiem, ko skaits palielinājies desmit reizes, kā tad ir ar mērķu valstīm un kā tad ir. Bet Mardūkungs būs pirmais. Paldies, Kalio kungi, jautājums. Nu, šie platforma jau šobrīd mums sniedz nenovērtējumu. Tas ir jāapkopo, jākonsolidē un jāprezentē uh, pamatsecinājumi no Schengenas sistēmas pēdējo gadu laikā. Mūsu komanda pastāstīsim arī par panākumiem, un uh, Gomešas kundze man šķiet tam pieskārās. Atgriežoties uh, valstīs, uh, mēs redzam, ka situācija tiks pavisam drīz uh, par uh, uh, valstīm ar ārējām robežām. Visu pirms uh, izmantojot, nu, tad, protams, izaicinājumi ir dažām kaimiņu valstīm, kas eh, mums ir pavisam tuvu, un mēs mēģinām parakstīt operatīvos, eh, ko mēs darām misiju ietvaros. Mēs vērtējam visu spēlētāju aktivitātes, kas piedalās Schengen. Schengens novērtējuma mehānisms izskata struktūras, organizācijas un operācijas. Tas nav instruments, lai uh, krimināli vajātu kādu novērtējuma procedūrā mēs arī esam izskatījuši iekšējās robežas, ne tikai ārējās. Un um, kāpēc? Mūsu tiesības, lai reaģētu uz uh, drošības izaicinājumiem, bet, uh, jā, uz um, iekšējām robežam ir un paliek pēdējais līdzeklis, kas jālieto, kad visi pārējie. Ja ir izsmelti. Paldies, un Simolā kungs, jūsu secinājums. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī sākšu ar Koeļo kungu jautājumu par to, kā, ko darīt ar šiem kavējumiem, teikt to precīzākus termiņus, ņemot vērā stundas no pagātnes, no, lai nodotu rekomendāciju dalību valstīm, līdz ar to ir svarīgi lai dalību valstis, īpaši dalību valstu vadošie eksperti, kopīgi ir, būs operatīvi. Mēs zinām, robežu kontrole ir stūrakmens, es teicu, visai ķēdei jādarbojas, ieskaitot atgriešanas patvērumu procedūras un tā tālāk. Kas te, kā Džērī kungs teica, tas ir tāds filtrs savu veidu robežam. Ir iespēja integrēt arī to teiksim, starp aģentūru sadarbība un pārobežu e, noziedzība varētu būt arī mm, ceļotājiem, nevis bonafide ceļotājiem. Es te detaļās nevaldos iedziļināties. Un pati e, sazināties ar parlamentu ļoti bieži, un mums ir tas prieks no. Uh, prezidentūru sveikt ministru Radeva kungu, kurš ir iekšliet ministrs Bulgārijā, arī jūs sirsnīgi sveicu mūsu komitejā. Tā ir otrā reize um, mēneša laikā, nedaudz vairāk kā mēneša laikā. Un vispirms došu vārdu Koeljo kungam. Viņš bija referents par uh, Schengens novērtēšanas regulu, un uh, šobrīd ir referents attiecībā uz Schengens informācijas sistēmas regulu, ko Eljo kungs ir arī mūsu Lībe komitejas darba uh, grupas vadītājs attiecībā uz Schengen. Šajā robežu kontroli jūs izteikumi bija ļoti skaidri, bet Vācija un Austrija atkal ir pagarinājušas šo kontroli. Uh, Attiecībā uz Austriju mums nav nekādu strīdu, mums nav nel nelikumīgo robežu šķērsotāju. Man ir ļoti. Tagad uh, nav jārīkojas parlamentam, bet gan padomē. Tagad vārds komisāram Avramopulus. Lūdzu. Ministrā. Paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi, ministra kungs. Man prieks dzirdēt to, ko saka Karlos un Taņa. Un dzirdēt um, atbalsta vārdus no šīs palātas Schengenas zonai. Darga kolēģi, mobilitāte, kā jūs zināt, ir uh, mūsu laikmeta neatņēmama sastāvdaļa. Un uh, tā tas paliks arī nākotnē, visos aspektos. Tas interesē mūs visus, un tas noteikti ir veicināms, bet arī jāprot eh, šī lieta pārvaldīt Schengenā. Tas izskanēja no paša sākuma. Ir viens no lielākajiem, ja ne pats lielākais un noteikti pats tveramākais sasniegums, ko esam panākuši Eiropas Savienībām. Iekšējo robežu kont kontrolu. Uh, neesamība uh, veido Schengena zonas pašu uh, būtību. Vairāk pa simts uh, miljoniem apmeklētā var uh, brīvi pārvietoties. Uh, tas pats attiecas uz precēm pakalpojumiem. Bet vēl svarīgāk, papildus visiem argumentiem un uh, ekonomiskiem labumiem, Schengena kļuvusi par Eiropas Savienības simbolu. Pateicoties Schengenai, robežas starp Eiropas tautām ir izzudušas. Tās pašas robežas, kuras agrāk noveda pie strīdiem, konfliktiem, konfrontācijām un pat kariem. savai jaunībām esmu piedzīvojis uh, gan robežas, gan uh, pēc tam šo robežu atcelšanu un situāciju bez robežām. Tagad jaunāka paudze to uztver kā kaut ko pašsaprotam, bet tas tā nav. Kā komisārs un es pilsonis Esmu pilnībā apņēmies spēcināt Schengen zonu, nodrošinot uh, arī turpmāk uh, tos pašus uh, ieguvumus, kas mums ir šodien. Schengen zona saskaras daudziem izaicinājumiem migrācijas krīze, kas Eiropas Savienība plosa nu jau divus gadus, izdara lielu spiedienu uz um, Schengen zonu un tās funkcionēšanu. Vairākas valstis uh, ir ieviesušas uh, iekšējās robežu kontrolas, lai uh, iegrožot nedaudz migrantu plūsmas, rēģējot uz uh, vairākiem teroristu uzbrukumiem. Bet provizoriskas iekšējās robežu kontrolas nevar kļūt par pastāvīgu pasākumu. Tāpēc ir svarīgi vienoties par pareizu līdzsvaru starp uh, mobilitāti no vienas puses un drošību no otras puses. Un, lai uzturētu šo līdzsvaru, ierosinām grozīt Schengens robežu kodeksu. Viena lieta te ir pilnīgi skaidra. Dalību valstīm eh, paliek galvenā atbildība attiecībā uz drošību. Provizoriskā iekšēju robežu kontroļu atklieviešana ir iespējama, ja dalību valsti eh, skar eh, ārkārtas drošības situācijas apdraudējums. Bet tas nebūtu nav mūsu nolūks padarīt šo pasākumu pastāvīgu vai atvieglot šādas kontrolas ieviešanu turpmāk. Gluži otrādi mēs uh, ierosinām procesuālas garantijas. Robežu kontrolas atkal ieviešana ir tikai ir pats pēdējais līdzeklis. Padomēji, jāsaka pēdējais vārds. Un um, uh, jāņem vērā arī to, kā šis pasaukums skar vai var skart citas valstis Eiropas Savienībā. Ļoti skaidrs politisks punkts šis, šim jautājumam nav jābūt par mm, nacionālās politikas sastāvdaļu. Alternatīvi risinājumi. Policijas iestāžu pārbaudas, eh, pārobežu sadarbība. Šādiem pasākumiem vienmēr ir prioritāte. Es ceru, ka panāksim kompromisu pēc iespējas ātrāk. Šis priekšlikums, mūsuprāt, eh, ir uh, Eh, piesardzīgs līdzsvars, kas eh, ņem vērā mūsu visu leģitīmas intereses. Jauni noteikumi stāsies spēkā un eh, ļaus novērst ļaunprātīgu izmantošanu, nodrošinot, ka ik viens dalībnieks ievēro visus spēles noteikumus. Šajā kontekstā es labprāt izlasīšu Fajonku kundzes uh, ziņojumu par likumdošanas grozējumiem, ko ierosinām. Tāpat laikā. Kā jūs zināt? Mobilitāte uh, mūsu Eiropas Savienības ietvaros pieprasa drošas ārējas robežas. Tieši tāpēc 2015. gadā tika panākts pamatīgs progress eh, attiecībā uz ārēju robežu pārvaldību. Rezultātā migrantu skaits, kas izmantoja uh, aust, vidusjūras austrumu centrālo daļu, ir kritušies pamatīgi. Izšķirīgs elements te bija Eiropas uh, Uh, robežu piekrastas uh, sārģes izveidi. Tagad šī aģentūra pilnīgi operatīva un nodarbina 1200 robežsargu, kas atbalsta dalībvalstis, kontrolējot situāciju uz ārējām robežam, uh, plus tāda dežūras režīmā mums vēl ir 1500 robežsargu, kas um, var tikt piecināti nepieciešamības gadījumā, krīzes gadījumā. Ja nevēlamies arī turpmāk iekšējās robežas, mums jāspēcina ārējās robežas. Un jāpieņem lēmums. Vai uh, atstāt Eiropas robežu piekrastas uh, sardzes aģentūru uh, tādu kā šobrīd, vai izveidot Eiropas integrētā robežu pārvaldības, um, integrētās robežu pārvaldības um, mehānismu, kuram tad būs arī plašākas pilnvaras, bet uh, nu, tās ir piesaistīts diskusijām par budžetu. lai ko mēs uh, neizlemtu par um, mūsu nākotni, mums jāparedz uh, attiecīgi līdzekļi budžetam. 2020. gadā mm, uh, aģentūrai būs 1000 darbinieku un 343 miljoni gadā. Ja vēlamies aģentūras pilnvaras paplašināt, lai mums būtu tātad vismaz uh, vēl papildus trīs tūkstoši darbinieku, tad uh, nepieciešama valdības mehānismu ar uh, simts tūkstošiem darbinieku un attiecīgu ekspertu skaitu ar ikgadēju Eiropas Savienības budžetu. Dargie kolēģi, Eiropas parlamenta, viena Eiropas uh, robežu piekrastes um, uh, aģentūra, mēs, um, es un teikšu arī šodien, runājot par visu to cilvēku atgriešanu, uh, kam nav tiesība palikt Eiropas Savienībā, su migrācijas un patvērumu sistēmai. Un arī tam, lai tiešām palīdzētu tiem migrantiem, kam uh, Mūsu aizsardzība patiesi vajadzīga. Bet uh, eh, atgriešana kā tāda nav pašmērķis. Tas uh, rada riska faktorus un apdraud bona fide ceļotāju mobilitāti. Pie tā mums jau ir labs progress panākts. Jauna ieceļošanas izceļošanas sistēma ir pieņemta, un nākamā prioritāte būs Mums arī priekšlikumi uz galda, lai stiprinātu Schengens informācijas sistēmu, Eiropas uh, kriminālu reģistra informācijas sistēmu, jeb Evris, un uh, darīt vēl vairāk. Bet lai tas notiktu, nepieciešams uh, ātri vienoties par visām šīm lietām. Nesenajā Eirobarometra aptaujā 92% no Eiropas, bet, lai tas notiktu, nepieciešams uh, ātri vienoties par visām šīm lietām. Nesenajā Eirobarometra aptaujā 92% no Eiropas Savienības pilsoņiem piekrīt, ka dalību valstīm jāapmainās informāciju Eiropas Savienības iekšienē, lai labāk ap un padarīt mūsu sistēmas sadarbspējīgas, lai apkarot noziedzību un garantētu robežu drošību. Policija, robežsargi, imigrācijas eh, darbin, biroja darbinieki un tieši vienotu meklēšanas eh, interfeisu, kas um, varētu kļūt par vienotu uh, vīrusmu meklēšanas, meklēšanas serveri visam uh, Eiropas datubāzēm. Tātad mums ir daudz kas uh, saplīsturīgāka. Šī iemesla dēļ un pēc daudzām diskusijām ar jums un dalību valstīm mēs uh, prezentēsim mūsu koncepciju Eiropas integrētai robežu pārvaldībai. Tas nodrošinās veidā un sadarbosies savā starpā, balstoties uh, uz uh, vieniem principiem, vērtībām un noteikumiem. Un šādi mums būs uh, patiesa Eiropas robežu piekrastes mm, sar, secinām padomi, beidzot pieņemt lēmumu par Bulgāriju un Romāniju, lai šīs valstis varētu pievienoties Schengens ģimenei. Nu, un tad arī Horvātija, kad valsts tehniski būs gatava šim solim. Dārgie kolēģi, izdevību, iespēja labākai, padziļinātai sadarbībai pie migrācijas drošības un robežu lietām, ievērojot solidaritāti, sadalot taisnīgi atbildību un uzticoties viens otram. Paralēli kopīgiem spēkiem mums jāstieprina šengeniski, ekonomiski, sociāli un geogrāfiski. Un Schengena ir um, tieši geogrāfiski apvienotās Eiropas garantija. Nodrošinot mūsu nāciju vienotību visu Eiropas pilsoņu vienotību. Lielas paldies! Lielas paldies, komisāra Avramopulus, par izvienbalsīgi varam piekrist eh, tam, ko jūs teicāt par vienotību, kas ir nepieciešama, par Schengens integrāciju, bet pāriesim tagad eh, pie to. Visas trīs Eiropas Savienības institūcijas šeit ir pārstāvētas. Uh, parlaments, padome un uh, komisija. Tā tas ir kas vairāk kā simbols, tā ir Eiropas Savienības loģika, un Tāņie mums atgādināja gan uh, politiskās valstīm, kas jau ir Schengen zonā, bet mums vajadzētu arī censties uh, um, pārvaldīt tās robežas, kas ir radušās bez iemesla. Rumānijas pilsonim vajadzētu baudīt tās pašas uh, Eh, tiesības kā Vācijas pilsoniem, bet lai vi, lidotu uz eh, Schengens valsts, pēc tam man atkal kontrolēja, kad uh, eh, lidoju tālāk, un tad es biju Budapeštā, jo es biju uh,